komisāru kungām, kurš ar mums šeit palika līdz debašu beigām. Nākamā plenāra sēde būs rīt, 28. oktobrī. Piektdien no 8.30 līdz 11.30 un no 11.30 līdz 13.30 darba kārtība ir publicēta un arī pieejama Eiropas parlapā, bet slēdzam sēdi. Visiem labu nakti un paldies arī tūkiem!